šajām debatēm. Nākušais darba kārtības punkts ir nesen veiktie pasākumi, lai pakļautu kriminālu sodam LGBTI personas. Vispirms vārds re rezolūcija autoriem. Pirmais būs Romeva un Roēdas kungs. Vienu minūtu. Being... Paldies, priekšsarētāji. Visi cilvēki ir dzimuši ar vienlīdzīgām tiesībām. Ir jānosod jebkāda vardarbība, diskriminācija pēc jebkādiem rādītājiem, tā skaitā seksuālā orientācija vai dzimuma piedarība. Līdz ar to ir svarīgi, lai 78 valstis joprojām, pa, lai, tās e, nepārt, lai, lai tās pārtrauktu uzskatīt e, vienzimuma personu brīvprātīgās attiecības e, pa, par legālām un eh, pārtrauktu kriminalizēt. Tāpēc mēs savā rezolūcijā nosodam vēršanos pret LGBTI personām un atgādinām, ka seksuālā orientācija ir individuāla tiesība jomā, tiesībā uz privātumu, kā to nodrošina starptautiskie tiesība akti un uh, konvencijas. Šīm 76 valstīm ir jāpārtās kriminalizēt vienzimuma eh, personu brīvprātīgās attiecības. Un Ugandai mm, aicinam neizsludināt eh, likumu pret vienzimumu eh, attiecībām un Nigērijai līdzīgi. Tāpat arī aicinam komisijām padomēji pievienot nekriminalizēšanu, nediskrimināciju, balstoties seksuālu orientāciju nākamajā Kotonu līguma pārskatīšanā, kā to vairāk kārt šeit ir prasīts. Paldies Romēvai Ruēda kungam. Nākamais Tanok kungs, vienu minūtu. Priekšādātāji. Ļoti skumja patiesība ir tā, ka, lai arī homoseksuālas tiesības Eiropas Savienībā tiek arvien vairāk ievērotas, jāsaka, daudz, daudz citas valsts ārpus Eiropas Savienības eh, diskriminācija pret LGBTI vēl tikai palielina. Indijā, piemēram, pieņemta pret homoseksuāļu lēmumu un kolonālai ērai. E, nu, savu laiku bija liela ietekme un šie not, likumi tika atcelti, bet tagad tie tiek atjaunoti. Valdībām gal galā tomēr ir jāsaprot, ka tas ir dabisks cilvēka seksualitātes elements un nevar izdarīt šādu, nevar veikt šāda veida uh, likumus. Protams, ka lai arī ir valdībām tiesības suverēni pieņemt likumus, tās tomēr nedrīkst vērsties pret vienkārši, vienkārši vienkāršiem cilvēkiem, kas izvēlas kaut kādā citādā veidā īstenot savu seksualitāti. Un nedrīkst būt tā, ka viņi baidās eh, no, veidot attiecības un jāvērš pret Uganas un Nigēras valdībām, kas padara homoseksuālismu par noziegumu. Un jāsaka, ļoti agresīvi šie likumi ir arī jānosoda. Paldies, Tanaka kungam, saka priekšādātājs. Es folgt Frau Kollegin Schake für eineinhalb Minuten. Tālāk uz pusotru minūtu šākas kundze. Paldies priekšādātāji komisāra kungs, godātie kolēģi! LKBTI jau tāpat sastopas ar ļoti daudziem e, izaicinājumiem savā ikdienas dzīvē, bet tagad pret viņiem tiek vērsta vērst arī likumi, kur, tiek, kur viņu izteikumi, darbība, rīcība tiek padarīta par kriminālu sodām noziegumu. Un tas ir ārkārtīgi biedējoši, ka šajā parlamentā joprojām arī ir grūtības panākt to, ka vairākums deputātu nosoda draudz, kas vērsti pret šo cilvēku cilvēktiesībām. Manuprāt, tas tiešām ir vienkārši apkaunojoši Eiropai šobrīd. Tas fakts, ka joprojām arvien vairāk deputātu atsakās nosodīt Krieviju, viņu attieksmē pret uh, homoseksuālistiem un LGB arī, manuprāt, ir ļoti bažas raisoši. Īpaši ņemot vērā, ka tuvinās olimpiskās spēles un ka ir taču tik ārkārtīgi daudz bažas mūsu pilsoņos, kas tās savukārt adresē mums. Mani, pa, manas paša valdība, Nīderlandes valdība arī rīkojas ļoti de, de, liekulīgi. Tā nosūta delegācijas po olimpiskajām spēlēm Sočos, bet tāpat laikā e, it kā runā ar Putinu. Gal galā ir jāpasaka Putinam, ka e, būt par homoseksuālu nav cilvēka brīva izvēle tāds viņš ir piedzimis. Un tas vien, ka uh, eh, Olimpiskās spēles šoreiz notiek Krievijā, nu, ir jāizmanto kā iespēja, lai cīnītos par šo cilvēku tiesībām. Es domāju, ka arī šajā parlamentā mums katram individuāli ir jāpārliecinās, ka mēs mēģinam tomēr šo svaru kausu novirzīt par labu uz to progresīvo pusi, uz to, kas aizstāv LGBTI tiesības. Jo, tie, jo tās ir cilvēktiesības, kas mums ir jāglabā kā atsrauks. Paldies Šāks kundzei, tālāk pusotra minūte Dekaizers kundzei. Merci, Paldies, priekšsēdētājs. 78 valstis pasaulē neatzīst gēlisbiešu tiesības. Sep un septiņās no tām ir paredzēts nāves sots. Bet tomēr ir vairākas valsts Āfrikā, Burkina Faso, Benīna, Čāda, Centrāla Afrikas Republika, Kongo, Kongo Demokrātiskā republika, Ekvatoriālā Gvineja, Gabona, Bisavs Gvineja, Kodivuāra, Madagaskar, Malī, Nigērija, Ruandā, Dienvidāfrika. Šī, šādas attiecības ir legālas. Un šāda virzība uz priekšu ir rezultāti um, tiesiskuma, pamatiesību ievērošanas, tolerances darbam un tomēr vairākas valstis, Uganda, Nigērija, arī Krievija, e, to rīcību mūsos e, vieš bāžas. Nigērija un Uganda ir vai ir pārakstījis līkumus, kas ir patiesi saicinājums uz naidu un homoseksuālismu kriminalizāciju. Mēs aicinām Eiropas lēmējiestādes rīkoties, pārskatot Kotonu nolīgumu, lai Eh, piespiestu tās respektēt eh, seksuālo orientāciju. Mēs kā kreisie aizstāvām šādu nostāju, apzinoties, ka eh, seksualitāte pastāv gan starp kreisiem, gan labajiem. Vienīgi skatījums var atšķirties. Paldies, Tekaizers kundze, nākošais runātājs sūza uz divām minūtēm. Paldies, priekšsādātāji. Indijā konstitūcija kriminalizē homoseksualitāti, tāpat tas notiek Ugandā, kur ir paredzēts mužieslodzījums, un tas pats notiek Nigērijā. Krievijā savukārt nav iespējams organizēt manifestācijas uh, publiskai LGBT lietas aizstāviešanai. Turklāt eh, galēji labējie ir uzsākuši īstas medības pret viņiem ar pazemošanu un spīdzināšanu un pēc tam eh, foto publicēšanu sociālajos tīklos. Portugālē labējie aicina pārskatīt esošās tiesības. T var tikt diskriminēts LGBT ģimenes 2013. gadā ir nogarina, nogalināti vairāk simti transseksuāļi, tiek atteikt e, tā medicīniskā aprūpe, e, vienzimuma laulības, adoptēšana pat nav iespējama labējiem mēģina to visu panākt. Ir jāatsakās no obskurantisma un jāatzīst vienkārša doma, saskaņā ar kuru visi ir vienlīdzīgi. Un mēģināt lemt pār cita ģimeni un dzīvi ir nepieļaujami. Kāpēc? LGBT ģimeņu pastāvēšana traucē citus. Portugālija un citur Eiropā ir jānoraida fobijas LGBT sakarā nav nekādu tiesību, ne lielāku, ne mazāku, kas eh, tās ir vienlīdzīgas visiem. Paldies, Sausa kundze, nākošais runātājs eh, Prēda kungs. Grupul, Paldies, priekšsēdētājs. Tautas partija izgrupa ir pret jebkāda veida diskrimināciju, balstoties uz tautību, rasi, seksuālu orientāciju. Mūsu pārliecība ir tā, ka cilvēktiesības ir universāls tiesības. Tomēr es neesmu parakstījis šo kopīgo rezolūciju šī temata sakarā, jo mūsu prāts to vādā elektorāli nodomi, un tā uh, mazāk attiecas uz tiešām steidzamību, kā citos gadījumos ir bijis. Tomēr, tāpat kā citu politisko grupu kolēģi, mēs esam nobažījušies par Ugandā notiekošo Nigērijā, Indijā un Krievijā. Mēs pieprasām eh, Ugandas eh, prezidentam svītrot eh, krim, šīs valsts kriminālu kodeksa 155. 145. pantu, tāpat arī Nigērijā svītrot sekcijas sadaļas, kas attiecas kriminālu kodeksā uz attiecībām starp vienu dzimumu personām. Mēs novērtējam Indijas valdības rīcību lūgt augstāko tiesu pārskatīt Indijas krimināla kodeksā pantus, kuros ir aizliegta homoseksualitāte. Paldies! Paldies Prēdas kungam, tie bija rezolūcija priekšlikuma autori, tālāk politisko grupu vārda runātāja, pirmais būs Kelī kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji. Paldies Dievam Eiropā, mēs nediskriminējam Eiropā cilvēks pēc savas seksuālās orientācijas un sabiedrības attieksme uzlabojas, cilvēks vērtē pēc viņu raksturiezīmēm un vērtību sistēmas, nevis uh, eh, seksuālas orientācijas. Bet mēs redzam, ka daudz kur situācija pasliktinās, ir īpaši, kā tiek pieminēts, Ugandā, Nigērijā, kur krimināla soda ir paredzēta šādiem cilvēkiem. Mums jādara viss iespējamais, lai šos likumus atceltu. It īpaši mums tas ir iespējams caur, uh, ietekmēt caur palīdzību, kur mēs sniedzam šīm valstīm. Krievijā savukārt mums ir Eh, Eiropā un savukārt ir Krievija, kur mums eh, kā lielvara ir vēsusies ar likumdošanu, it īpaši Putina kunga vadībā, kas tiešām ir nožēlojama. Ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai cilvēki, kas dotos uz Olimpiskajām spēlēm, varētu to darīt pārstāvot visas sabiedrības daļas. Paldies! Paldies Kelikungam. Tālāk Gomeša kundze. Vienu minūtu. LGBTI personu kriminalizēšana Nigērijā, Ugandā, Krievijā un līdzīgās valstīs rada nopietnu apdraudējumu pamatiesībām, tiesībām uz izpausmas brīvību, tiesību uz personīgo brīvību. Tā ir daļa no LGBT personu tiesību ierobežošana. Šeit ir jāmin ne tikai šīs valsts, bet vēl daudz citas arī, kur notiek vēršanas pret, pret šādām personām. Tāpat arī kampaņas pret HIV ir jāpiemina Mums ir jānosoda šie pasākumi, kas tik daudzās valstīs ir izvērsti pret LGBTI personām un jāprasa atcelt šajās valstīs pieņemtos likumus pret LGBTI personām. Tāpat arī Kotonu nolīguma partneru valstīm jālūdzi grozīt likumdošanu un jāaicina viņus ievērot cilvēktiesības un pamatiesības. Tad, kad Kotonu nolīgums tiks pārskatīts, viss šīs lietas jāņem vērā. Paldies! Paldies Gomeša kundzei, tālāk uz vienu minūtu Benjana kungs. Um, you, Paldies priekšādātāji. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo rezolāciju, ņemot vērā, ka uh, šī tendence kriminalizēt LGBTI personas visā pasaulē tiešām pieņemts spēkā. Tas ir ļoti biedējoši, ņemot vērā, ka septiņās valstīs joprojām pastāv nāves sots. Uh, kas paredzēts par eh, šādu labprātīgi īstenotām rīcībām eh, viena dzimuma cilvēku starpā. 78 valstīs tas uzskatīts par, tiek uzskatīts par noziegumu. Es piekrītu Kašmen kunga teiktajiem, kas teica, ka ir jādomā par to, kā mēs tālāk slēdzam līgumus ar šīm valstīm. Mums ir visā pasaulē jāvēršas, protams, pret nabadzību un to darām, palīdzot visām Āfrikas valstīm, bet, un nedomāju tāpēc, ka pilnībā vajadzētu atšķirt, ja kāda veida nolīgums, kas noslēgt ar šīm Āfrikas valstīm, bet mums ir jāizdara spiediens diplomatiskajās un tirzniecības attiecībās. Jāizmanto šā, tādu nolīgumu kā Kotonu nolīgums, lai kā svira, lai vērstos pret šo valstu tendenci kriminalizēt homoseksuālismu. Viens no piemēriem, eh, piemēram, tiesība aizsardzībai, piemēram, Mančesterā, ir skolā piedāvāt izglītību, kur tiek informēti bērni par to, kas ir LGBTI, un šāda informētība pilnīgi noteikti palīdzētu arī attīstības valstīm Āfrikā. Es paldies, saka priekšādātājs. Benjēn kungam tālāk uz pusotru minūtu Kornelsens kundze. Yes. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšādātājai. Visu acis šobrīd pievērsts Olimpiskajām spēlēm Sočos Krievijā un pavisam pamatoti bet tāpat laikā situācija pasliktinās arī daudzos citos kontinentos. Āfrikā, piemēram, Ugandā un Nigērijā. Ugandā pirms pāris mēnešiem tika pie, pieņemts jauns antihomoseksualismu likums. Man bija tā, tā iespēja tikties ar cilvēktiesību aktīvistiem no Ugandas, un viņi tiešām ir viena no visjaukākajiem cilvēkiem, un viņi lūdza, lūdza mūs no sirds, lūdza viņiem palīdzēt. Nigērijā tāpat senators pieņēma likumu, ar kuru uh, eh, LGBTI aktivitātes tiek padarīts par noziegumu, un mēs taču joprojām vēl varam apturēt šo procesu. Un pat Indijas gadījumā, kur augstākā tiesa ar savu lēmumu ir padalīt, padarījis homoseksualitāti atkal par no, no, noziegumu, ir jāaptur. Es ceru, ka tas progress, ko esam vērojuši Indijā pēdējos pārdesmit gadus, ies roku rokā ar vien pieaugošu respektu pret cilvēku tiesībā. Bet jāsaka, tas nav automātiski, tas nav pašsaprotam. Eiropas Savienībai joprojām ir ļoti daudz, kas jādara arī pašai cilvēktiesība aizsardzībai LGBTI personu kontekstā. Mums ir jāierakst šis tiesības ierakstītas mūsu līgumos. Mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu tiem, kas tiek apspiesti, kas tiek diskriminēti. Un jāsaka, ka Eiropas eh, Savienības galdā vērta jau nav vietot, vienotais tirgus vai ekonomika, bet gan tās vērtības, tās pamatvērtības, vienlīdzība. Tā ir jākalpo par vadošo uguni arī mūsu attiecībās ar tādām valstīm kā Uganda, Nigērija, Indija un, protams, Krievija. Es aicinu visas Eiropas Savienības iestādes darīt visu, kas ir to spēkos, lai, pad, lai vērstos pret šo tendenci kriminalizēt homoseksuālistu un nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visā pasaulē. Paldies, Kornelisens kundzei. Tālāk, Klēs kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsarētāji. Kā tradicionālo ģimenes vērtību aizstāvs un divu bērnu tēvs, man dažkārt satrauc šī steidzamība, kas eh, liek LGBTI grupām iesaistīties izglītības jomā, piemēram. Jo ar visa pretestība tiek saukta par homofobiju. Man liekas skandalos, ka 2014. gadā jebkāda cilvēku kriminalizēšana viņa privātās dzīves dēļ, eh, tas kaut kas tāds vispār notiek. Galvenokārt tas ir uh, islam valstīs mēs nevaram ignorēt to kā tādu mums nērtu faktu. Mēs pat eh, nevaram šeit eh, runāt par kultūras relatīvismu, jo jāskatās ir faktiem acīs, nevis jāraud krokodila aksars. Jo tas būtu pir pirmais eh, solis uz problēmas risināšanu pie tās saknes. Paldies tālāk, Geringers Deodenbergs kundze, vienu minūtu panie przewodniczący! w siedemdziesiąt osiem paldies priekšsēdētāji septiņdesmit astoņās pasaules valstīs mm, Atti seksuālas attiecības starp vienu dzimumam mm, pieaugušiem tiek uzskatīts par noziegumu. LGBT pa, eh, grupu pārstāv bieži ir pakļaut vārdarbībai Un vairākās valstīs, Nigērijā, Ugandā, ir nesen pieņemti īpaši teikumi, kas vērst pret viņiem. Ir jādomā par to, kā var garantēt viņu tiesību ievērošanu neatkarīgi no viņu seksuālās identitātes. Eiropas Savienībai ir jādara viss, ko tā var, lai stiprinātu nediskriminācijas noteikumu Komisija, Eiropas ārējās darbības dienests un dalībvalstis, eh, tam ir pienākums rīkoties attiecībā pret valstīm, kas eh, pā, ir pieļāvuši šādus likumus. Paldies, Kāršman kungs! Kriminalizācija attiecībā uz LGBTI eh, personām ir nosodāma 12 cilvēki Nigērē tika arestēti savās mājvietās tikai tāpēc, ka viņi ir geji. Tie ir parastu cilvēku bērni, kas tika aizvilkt prom no viņu mājām, lai izciet cietums, vai tikai tāpēc, ka viņi bija geji. Benjon kungs tika apšaubīta Kotonu nolīguma eh, būtība pirms gada šeit pat parlamentā. Un šeit nepastāv nekāds dialogs par LGBTI personu tiesībām. Ir pēdējais laiks 98. pantu īstenot, kas paredz izslēgšanu no līgumu, ja ir rupi cilvēktiesību pārkāpumi. Nav palikuši citu izvēles iespēju. Šeit notiek sistemātiski cilvēktiesību pārkāpums, ar to komisijai ir jāuzsāk trešā pārskatīšana, kas atbilstu mūsu prasībām un mūsu attiecības eh, pēc Kotona nolīguma ar AKK valstīm ir jāpārsaka. Eh, Vēstur mums parāda, ka ja mēs runātājs tiek pārtraukts. Paldies Kešmen kungam, mēs nonākam pie brīvā mikrofona procedūras un dod vārdu Repo kungam. Arvoisa eh, puhemies. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēks ir eh, neaizskarams. Mums visiem ir vienlīdzīgas tiesības, taiskaitā seksuālas orientācijas ziņā. Mēs nevaram pieļaut kūdīšanu uz vardarbību vai diskrimināciju uz seksuālas orientācijas pamata. Tomēr vairākās valstīs homoseksuālas attiecības tiek uzskatītas kā noziegums un sodītas taiskaitā ar nāves sodu. Ugandā un Nigērijā nesen ir pieņemta likumdošana šajā ziņā. Tāpat arī palūkojieties, eh, kas notiek Krievijā saistībā ar tā saucamo homoseksuālo propu, propagandu. Tā ir runa, kas ir paredzēta cilvēku iebiedēšanai. Uh, un viņu tiesību mazināšanai. Mēs aptveram, ka notiek aizvien vairāk vardarbības saktus sabiedrībā uz seksuālas orientācijas pamata. Mums ir jāuzlūko cit citam par cilvēkiem ar tām pašām tiesībām uz dzīvību, uz identitāti. Um, Paldies! Ar to arī noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un tālāk dod vārdu komisāram Kalasam. Priekšsēdētāj kungs, godātie deputāti, parlamentu paustās bažas attiecībā uz tiesību pārkāpumiem pret LGBTI personām. Mēs ņemam vērā. Mēs redzam, ka diskriminācija pret cilvēkiem ar atšķirīgu seksuālu orientāciju turpinās. Uh, LGBTI personas joprojām tiek pakļauts vajāšanai, diskriminācijai, vardarbībai daudzās pasaules daļās. Ap 80 valstīm joprojām paredz krimināls sods par vienzimuma personu savstarpējām attiecībām. Un daudzās valstīs ir pieņemta LGBTI kriminālu personu attiecību sodīšana um, attiecībā uz viena dzimuma personu brīvprātīgām attiecībām. Tas nav atbilstoši starptautiskajām cilvēktiesību normām, un mums ir nepieciešams rīkoties šajā jautājumā. Tāpat tas ir attiecināms uz likumiem, ar kuriem tiek kriminalizēta publiska homoseksualitātes apspriešana. Tā ir ne, nepieņemama izpausmes, vārdu brīvības, pulcēšanās brīvības ierobežošana. Kā jūs zināt, 2013. gadā padomu pieņēma vadlīnijas, lai veicinātu un aizsargātu visu LGBTI personu tiesību aizstāvišanu. Tas ir mūsu cilvēktiesība politikas e, centrā un e, tiek paredzēti e, dažādi instrumenti demarši, piemēram, augsts pārstāvs paziņojumi, kā tas bija jūnijā par antipropagandas likumu pieņemšanu Krievijā decembrī, par Indijas augstākās tiesas lēmumu, ar kuru atkal tiek kriminalizēti homoseksuāls attiecības, tāpat arī par eh, likumdošanas aktu Ugandā un vakar par uh, tāda paša likumdošanas akta pieņemšana Nigērijā. LGBTI personu tiesības arī tiek pieminētas cilvēktiesību dialogos ar trešām valstīm, tā skaitā ar Krieviju un Nigēriju. Un mēs turpinām eh, sniegt atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, tāpat arī izmantojot eh, instrumentu cilvēku tiesībām un demokrātijai. Tāpat ir arī tiek izstrādāts uzaicinājums iesniegt piedāvājums LGBTI personu tiesību aizsardzības pasākumiem, un tas uh, noslēdzās 13. gadā. Mēs labi apzināmies, ka cilvēku tiesību pārkāpumi balstoties uz uh, dzimumu identitātes un uh, seksuāla orientācija var novest pie spriedzes situācijām, bet mēs nevaram klusēt tad, kad ir nepieciešams par to skaļi runāt, un mēs neklusēsim kas attiecas uz 96. panta izmantošanu kaut no nolīgumā. E, komisijas nostāja šobrīd ir tāda, ka mums ir jāizsmeļ visas citas iespējas ietekmēt notikumus pirms ķerties pie šī galējā var, kodola sprādzienam pielīdzināmās, pielīdzināmā varianta. Paldies! Priekšsarētājs, paldies Kalas kungam! Noslēgumā var informēt, ka sešu rezolūcijas priekšlikumu tika iesniegt, ar to arī debats mēs noslēdzam. Balsošana notiks tūlīt pat. Vispirms balsošana būs par situāciju Kambodžā un Laosā. Vispirms kopējais eh, rezolūcijas priekšlikums no septiņām grupām, tad sestais.